Mm, strādāsim visi kopā, lai atbilst izaicinājumam. Lielas paldies par nākamo sadarbību! Paldies, Gribauskaits kundzei. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Wir kommen nun zur Abstimmung. Kolēģi, Tagad mums ir jābalso par ombudu kandidātiem. Dāns un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. So, meine Damen und Herren, ich eröffne jetzt die. Dāmas un kungi, sākam balsošanas procedūru. Lūdzu, ieņemiet vietas. Das hat diesen doppelten doppelt Zweck. Wenn Sie entscheiden, das ja. ist nicht mehr. Meine Damen und Herren, wir machen. Dāmas un kungi, mēs tagad mēģināsim tādu mēģinājumu balsojumu, lai konstatētu, ka vairāk nekā pusi deputātu ir zālē. Lūdzu, ieņemiet jūsu vietas mēs vēl vienreiz sarakstu, ko vakar prezentējām, vēlreiz prezentēsim un lūdzu sākam mēģinājumu balsojumu. Mēģinājumu balsojumu. Sākam balsot. Das gleiche Verfahren. Tas tā procedūra tā pati, kāda bija vakar, vai visi ir nobalsojuši? Tad uh, beidzam balsojumu. Beidzam balsot. Nobalsojuši 462 kopā. 46 atturējušies, neviens nav sasniedzis vairākumu. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Jā, es jau visu laiku gaidu. Balsojums ir paredzēts 11.30, pat labi ir 11.35. Jā, bet Langan kungs, ja es esmu priekšsādātājs, tad mēs strikti ievērojam. Pulksnes 11.35 tagad ir. Ich warte noch ein bisschen. Vēl nedaudz gaidam. ganz herzlich. So, meine sehr geehrten Damen und Cienītās dāmas, godātie kungi! esam uh, veikuši izmēģinājumu balsojumu. Vairāk nekā puse Eiropas parlamenta deputāti ir zālē, un es domāju, ka to var redzēt arī vienkārši ieskatoties zālē pat laban. Gribu teikt jums, ka Brenningmajer un Jēgar kunga kandidatūras ir atsauktas. Palikušie kandidāti un kandidāts ir Rija Omenroitens kundze, Emilija O'Reilly, uh, Dagmar Rot Bērens kundze un Francesko Speronī. Šodien veiksim otro un iespējams arī trešo balsošanas kārtu vienu pēc otras. Tātad, dāmas un kungi. Tātad, dāmas un kungi. Es domāju, ka lielākā daļa kolēģu ir ieradušies. Gut, man... Jā, labi, dāmas un kungi, sākam balsojumu. haben alle Kollegen. Vai visi kolēģi un kolēģis ir nobalsojuši? Liels paldies. Tad uh, beidzam balsot. Apgegebene stimmen. Nodotas balsis kopā 640, 48 atturējušies, 321 ir uh, noteiktais vairākums, neviens nav sasniedzis uh, šo vairākumu. Okay. Labi. Saskaņā ar reglamentu trešais, trešā vēlēšanu kārta tiks balsots starp abām divām kandidātēm, kas ir iegušas visvairāk balsu pirmajā balsojumā. Pēc šī rezultāta noteikšanas tā ir Omen Roitens kundze un Orelī kundze. Mēs tagad sagatavosim balsojumu starp abām šīm kandida kandidātēm. Jums ir uh, nedaudz jāpagaida, jo uh, tiks nedaudz pielāgota sistēma. Uh, so. Tātad. Tagad atklāju trešo vēlēšanu kārtu. Lūdzu, trešā vēlēšanu kārta. Balsojiet, lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Vai vēl kāds nav nobalsojis? Beidzam balsošanu. Nodotas balses kopā 635. 36 atturējušies, 3, 318 uh, balsis vajadzēja sasniegt, 359 balsis ir saņēmusi Orēlī kundze, viņa ir ievēlēta. Dāmas un kungi, Ar šo paziņoju Emīlija Orēlī eh, kundze, balstoties uz trešo vēlēšanas kārtu, eh, par ievēlētu kā Eiropas ombudi. Es eh, sveicu Orēlī kundzi ar šo rezultātu un saskaņā ar reglamentu punktu un 7. paragrāfu reglamentā uh, izteikt uh, svinīgo solījumu zvārastu. Uh, Uh, pēc uh, zvaras nodošanas Eiropas kopienas tiesā uh, viņa, stāsies, viņa varēs stāsies spēkā, var, viņas darbs tās varēs tikt sākts, un tagad uzstāsies komisijas vārdā komisārs Šefkovičs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos formāli sveikt Aurēlijas kundzi par ievēlēšanu par Eiropas ombudu Es ceru, ka viņa ir ar mums eh, galerijā, apsveicu jūs un. And of course, Mr. President, I part... Jā, priekšsēdētāji, un īpaši sveicu uh, to faktu, ka pirmo reizi sieviete kļūst par Eiropas ombudu. So I should say that we, we need to change. Mums jāmaina, eh, tagad būtu laikam nosaukums vairs nav ombudsman, bet ombudswoman. Taču uh, eh, Aurēlijas kundze to zina ļoti labi, jo viņa bija pirmā sieviete ombuds īrijā kopš 2003. gada jūs pildīsiet eh, izaicinājumiem pilnu pienākumu, un komisija būs viens no jūsu partneriem, jo tā ir uh, galvenā institūcija, kam, kas pieņem lēmumus ar tiešām sekām un tieši ietekmas pilsoņiem. Un mēs centīsimies rast pozitīvus rezultātus, mm, meklējot eh, draudzīgus izlīgumus un izstrādājot rekomendācijas. Ir svarīgi, lai mēs paziņot visai Eiropas Savienībai un institūcijām uh, un cilvēkiem par to, ka institūcijām rūp cilvēki un tās darīt visu, darīs visu, lai konkrēti tās risinātu. Tādēļ ir svarīgi, lai cilvēki saprastu savas tiesības, ieskaitot tiesības eh, sūdzēties ombudam. Un par to gal galā ir runa šajā gadā, kas ir Eiropas pilsoņu gads. Vēlreiz apsveicu jūs ar eh, šo ļoti izaicinošo izaicinājumiem pilno pienākumu, un es ceru, ka mūsu kopdarbība balstīsies uz jau uh, labajām attiecībām un sadarbības tradīcijām, kādas ir izstrādājušās starp Eiropas ombudu un Eiropas komisiju. Paldies! Paldies, komisārkungs! Un tagad uh, balsojumi. Vienošanās par uh, daudzgadu finanšu schēmu. Meine Damen un Herren, ich... Dāmas un kungi, sākumā balsosim par rezolūciju priekšlikumiem, zaļo rezolūcijas priekšlikums. Numur viens oriģināla tekstā, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. numur viens noraidīts, tad uh, 63. pirmais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur divi personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tāpat arī norādīts. Tagad uh, rezolūcija uh, kopumā un sākam balsot par to. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais ir kopējais rezolūcijas projekts Tautas partijas, sociāldemokrāti un ALDE frakcija iesniegušas. Sākumā pirmais paragrāfs 15. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur viens - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur divi, grozījums numur divi, eh, personāla balsojums, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozējums numurs 16. Grozējums 16, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 17 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 3 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai ir no, viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts pēc numur 3. Tagad uh, grozījums 18 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai ir visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 19 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 4 oriģināla tekstā par, pa daļām. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 20, kas par? pret atturas noraidīts. Grozījums numur 4 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais balsojums. Numur 20. Grozījums numur 21. Kas par? pret atturs noraidīts. Grozījums numur 22, kas par pret atturs noraidīts. Grozījums 23, kas par pret atturs noraidīts. Numur 5, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Oriģināla tekstā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc sastā panta 13. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 14. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 24. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 25 uh, mainīts. Uh, tagad ir personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 26, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 6, 7. paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad grozījums numur 7. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Grozījums numur 27, kas par, kas pret, kas atturas, norādīts. Grozījums numur 8, personāla balsojums, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Numur 9, personāla balsojums, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 12. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 28. Kas par? Kas pret? Atturas Norēdīts. Tagad oriģināla teksts. Ir izteikts mutisks grozījums. Kalfinkungs to ir izteicis. Lūdzu, Kalfinkungs. Régis 131. yes, yes. Okay, much, Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. 12. punktā es piedāvāju ļoti nelielu grozījumu, kas nemaina frāzes saturu. Apsveicam faktu, ka norma tiek piedāvāta par viena miljārda eiro piešķiršanu pārtikas eh, palīdzībai tām dalību valstīm, kuras eh, un tad ir ielikts vārds this increase, un tas arī viss. Formāli man jājautā, vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu, vai kāds izteiks eh, iebildumu. Nē, tā tas nav. Tagad varam balsot. Varam balsot par orģinālu tekstu ar Kalfina kunga grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ir grozījums numuru 11 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Orģināla teksts, paragrāfs 13, divās daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas. Pieņemts. Grozījums numur 12. Personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 29. Kas par? pret atturas noraidīts. Tagad kopējais rezolūcijas teksts. Pieņemot šo rezolūcijas tekstu kopumā, atkrīt visi pārējie re rezolūciju projekti. Šādā veidā ar rezolūcijas tekstu grozīts personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Tagad nākošais ir Morēras kunga ziņojums. Tas ir pirmais no diviem. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Vēl aizvien varam balsot tomēr. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir otrais amorēras saziņojums, arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir susa ziņojums. Grozījums numur 3. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Grozījums numur 2. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 5. Kas par? kas pret atturas noraidīts grozījums numur viens, kas par pret atturas noraidīts. Līdz ar to noslēdzošais personāla balsojums. Personāla balsojums, personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, sēdu un balsojumus pārtraucam. Uh, uh, Sahara balsas, balvas piešķiršanas uh, procedūra. Lūdzu, palieciet zālē.